darbā pēc vasaras brīvdienām. Es ceru, ka jūs visi esat labi atpūtušies, lai gan šīs brīvdienas bija ļoti atšķirīgas salīdzinājumā ar iepriekšējos gados piedzīvotajām. Notika daudz dažādu notikumu Eiropas Savienībā un tāpat arī citur pasaulē. Es nemitīgi sazinājos ar Polijas prezidentūru, ņemot vērā krīzi, par kuru mēs visi esam ļoti nobežījušies. Mēs runājām par to, ka ir nepieciešams rēģēt, kā jūs zināt, 29. augustā norisinājās īpaša ekonu sanāksme, kurā piedalījās komisārs Rēns, prezidents Trišē, Junker kungs un ministrs Rostovska kungs. Barozo kungs drīzumā nāks klajā ar priekšlikumiem, un Eiro grupas eh, priekšsēdētājs Junker kungs vēlāk šomēnes uzrunās mūsu parlamentu šajā sakarībā. Vasaras laikā Mēs piedzīvojām to, ka Lībijā beidzās kara darbība, un mēs bijām gandarīti, ka Eiropas parlaments jau no paša sākuma atradās pareizajā pusē. Mēs aizstāvējām civiliedzīvotājs, pieņēmām vairākas rezolūcijas šajā sakarībā, un tagad mums ir jādara viss iespējamais, lai raudzītos, ka Eiropas Savienība palīdz Lībijai atjaunot valsti un nostāties, palīdzēt tai nostāties uz demokrātijas ceļa. Būs debats par šo tēmu arī šīs sesijas laikā, un tas dos mums iespēju padziļināt runāt par šo jautājumu. Vai es pareizi saskatu, ka Ferkovstāt kungs vēlas izteikties? Jā, kārtības jautājums, ja jūs piemin, reglamenta jautājums, jūs pieminējāt visu, kas notika attiecībā uz eiro krīzi, es gribētu uzdot jums jautājumu. Gribētu pajautāt, kādu iniciatīvu mums vajadzētu uh, Mēs redzam, ka rīt Berluskonī kungs, Itālijas premjerministrs, ieradīsies parlamentā un runās, es nezinu par ko, es nerunāšu par ie, viņa ierašanās iemesliem. Bet man ir jautājums, vai tā ir taisnība, un vai taisnība, ka jūs ar viņu tiksieties, un vai jūs nedomājat, ka būtu nepieciešams viņu aicināt tikties arī ar kompetento iestādi attiecībā uz viņa plān, taupības plāniem, proti ar ekonu komiteju, tā kā Papandreo kungs darīja. Papandreo kungs arī ieradās parlamentā runāt par savu taupības plānu, un tad viņš ieradās tieši šajā te komitejā un izskaidroja savu plānu, un tā bija tāda ļoti pozitīva tikšanās. Es gribētu jums lūgt, es nezinu, kāda iemesla pēc Berluskonī kungs rītdien ieradīsies parlamentā, bet ja viņš ieradīsies, ja viņš dosies pie jums runāt par savu taupības plānu, tad es gribētu, lai viņš ierastos ekonu komitejā, kompetentajā komitejā, lai izskaidrot savus pasākums un to, kā Itālija gatavojas rīkoties. Paldies, Ferhofstad kungam. Rebeka Hārms skundz, lūdzu. Es gribētu atbalstīt kolēģi Ferhofstādu teikto no savas grupas puses, bet es gribētu arī uzdot jautājumu, vai Eiropas institūcija jas eh, dara sev labu, uzņemot Berluskonī kungu dienā, kad uh, viņu Itālijā būt, grib eh, tiesas priekšā saukt saistībā ar apsūdzībā par prostitūciju. Jo gal galā Te ir jārunā par Eiropas Savienības vērtībām, un tāpēc ir nepieciešams tik tiešām likt uzsvaru uz to. Un mums nevajadzētu ar Berluskonī kungu dot viņam iespēju izvairīties uh, no ierašanās tiesā Itālijā, un tāpēc es gribētu aicināt Buzekungu, un es gribētu arī lūgt par Ozokungu padomāt par to, vai dienā, kad ir paredzēta Berluskonī kunga tiesa Itālijā, uh, Vai tiešām vajadzētu viņu uzņemt šeit un tikties ar viņu šeit? Jo gal galā ir jau nedēļā arī citas dienas, kad var notikt sarunas ar šīm komitejām, tā skaitām. Paldies, Haimas kundze, Maurā kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, uzklausīju Ferhofstad kunga teikto, man liekas, ka viņa ierosinājums ir ļoti saprātīgs. Ja parlaments iero, uzaicinātu Itālijas premjerministru, tad jebkuros ja apstākļos es domāju, ka Itālijas valdībai un kā to parāda arī Itālijas premjerministra vizīte, uh, pieņemt šādu uzaicinājumu, bet es esmu diezgan pārsteig, pārsteigts par Hārmas skundzes teikto un viņas toni. Berluskonī kungs, vienalga, vai, jūs viņam pat, vai viņš jums patīk vai nē, joprojām ir Itālijas premjerministrs. Viņš ir tāds valsts premjerministrs, kas ir bijusi Eiropas un Eiropas Savienības sastāvdaļa jau ilgus laikus, un uh, ir zināms, ka Itālija ļoti mīl demokrātiju. Es nedomāju, ka zaļajiem vajadzētu sākt izdarīt apvainojumu šajā parlamentā attiecībā uz Berluskonī kungu un nevajadzētu zaļajiem mācīt mūs par demokrātiju. Tā kā es gribētu lūgt Harms kundzi savaldīties un ņemot vērā Berluskonī vizīti, es domāju, ka viņa, mums ir tiesības viņu aicināt šeit. Ja priekšsēdētā kungs vai varētu būt tā, ka Berluskonī kungs rītdien arī ieradīsies, Es tikai, nu pat no Mauro kungu uzzināju, ka viņš ieradīsies šeit, jo viņš jau būs tad pirmais, kurš apsveiks Šulc kungu ar nominēšanu. Vai tas varētu būt tā, ka viņš ieradīsies, lai viņu apsveiktu? Man gan ir kas cits sākāms, priekšsēdētāja kungs. Trešdien 14. līdz, 4, līdz pustrījiem notiks atvērta, atklāta sēde, atklāta priekšsēdētāja konferences sēde. Mūsu plenāra sēde tiks saīsināta, lai uzklausītu starptautisku amatpersonu. Līdz šim bija tā, ka plenāra sēde, tas zāle bija rezervēta bija rezervēta tikai mums, jo es domāju, ka tas nav pareizi, ka plenāra sēde tiek saīsināta tikai tādēļ, ka šeit ir jāuzklausa kāda augsta ranga amatpersona. Un es gribētu lūgt jūs ļaut plenārsēdē tomēr sākties saulēcīgi un debatas par šie, šo parādu krīzi var notikt visu pēcpusdienu. Jā, tas tiešām ir jautājums, kas ir jāuzdod priekšsēdētāja konferencei. Paldies, ka vērsāt mūsu uzmanību uz šo jautājumu. Attiecībā uz pirmo punktu, ko jūs pieminējāt, dāmas un kungi, cik tālu man zināms, saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju, ir tā, ka premjerministrs Berluskonī nepiedalīsies eh, nekādā parlamenta sēdē, viņš neieradīsies pie mums oficiālā vizītē. Man nav informācijas, ka Berluskonī kungs ieradīsies oficiālā vizītē Eiropas parlamentā. Uh, To es jums varu apstiprināt šobrīd. Dāmas un kungi. Es gribēju pāriet pie savu nākamā paziņojumu. Rītdien Eiropas parlamentā mēs pieminēsim polijas uh, prezidentu, uzņemsim Polijas prezidentu Broņislavu Komarovska kungu. Prezidents Komarovskis uzrunās parlamentu pulkstens 12. svinīgā sēdē. Tiks atzīmēta starptautiskā demokrātijas diena, un tas būs 15. septembrī. Demokrātija tik tiešām ir jāaizsargā un jālolo visā pasaulē. Un tieši to Eiropas parlaments dara. Eiropas parlaments ir visdemokrātiskākā Eiropas Savienības institūcija. Turpināšu savu informāciju angļu valodā. Es eh, stingri nosodu vārdarbību, kas tika organizēta 2. jūlijā un tika vērsta pret mūsu kolēģi Eiropas parlamenta deputātu Saidu Karīmu apvienotajā karalistē. Viņa privāti mājai uzbruka apmēram 30 protestētāji, kas darbojas ekstrēmistu organizācijā. Viņi ielauzās viņa īpašumā ar uh, anti-islāmiskiem plakātiem, izkliedzot uh, saukļus un uh, filmējot viņu māju. Karim kungs kopā ar sievu un bērniem atradās savā īpašumā, tad, kad tas notika. Mums ir vienmēr skaidri jāuzsver un ļoti stingri jānosoda šāda veida incidenti, tīpaši, ja tie ir pastrādāti aiz naida. Šādi noziegumi attiecībā uz uh, parlamenta deputāta runas brīvība ir nepieņemami. Brīti iedzīvotāji devuši mandātu demokrātiskās vēlēšanās ievēlot Kārēma kungu, un uzbrukums viņam un viņa ģimenei ir arī uzbrukums viņa vēlētājiem, un tāpēc ir jāspēr visi nepieciešamie soļi, lai aizsargātu Kārēma kungu un ļautu viņam pildīt savus pienākumus, lai viņš varētu baudīt arī izteiksmes un vārda brīvību, lai viņa nekas neapdraudētu un lai viņš varētu īstenot savu politisko darbu kā demokrātiski ievēlēts pārstāvis. Es esmu izteicis atbalstu mūsu kolēģim vēstulē, un es esmu arī nosūtījis vēstuli premjerministram Kamerun kungam, un es šodien pilnībā publiski apliecinu savu atbalstu jums, Kārim kungs, un visiem diskriminācijas upuriem. Šis parlaments stāv jums līdzās, aizsargājot mūsu kopīgās vērtības. I met personally our colleague Karim. Es personīgi tikos eh, pirms dažām nedēļām ar Karim kungu. Tas bija pirms vasaras brīvdienām. Uh, is another point of order. Vēl viens reglamenta jautājums ir Naldī kungs lūdzu. Par iepriekšējo punktu priekšsēdētāja kungs proti par premjerministra Berlusconi vizīti tas jau ir izraisījis komentārs un nedaudz šī informācija ir sagrozīta. Ņemot vērā to, ka nav jūsu informācija, ka Itālijas premjerministrs neierodas Eiropas parlamentā oficiālā vizītē, es gribētu tomēr uzzināt, vai jūs tiksieties ar Berluskonī kungu, un ja tiksieties, tad eh, kāds būs šis tikšanās status. Nu, un šis apmeklējums eh, ļoti daudziem Itālijas sabiedrības locekļiem uh, šķiet eh, dīvains, jo būtībā viņam būtu jāatrodas rīt Neapolē tiesā. Paldies! Paldies, Mārijam Mauro, tagad lūdzu. Jūs gribējāt kaut ko piebilst? Priekšsēdētāja kungs, paldies. Es domāju, ka ir pareizi, ka jūs informējat parlamentu par viņu vizītes statusu un mēs varam izbeigt uh, šo jēzgu, jo Itālijas valdības mēģinājumiem nav nekāda sakara, nav nekā kopīga ar to, kāpēc Berluskonī kungs ierodas parlamentā rītdien. Es nespēju saprast, kādēļ šis jautājums ir izvirzīts, jo tiesneši jau ir pateikuši, ka viņi ir noteikuši citu datumu, lai tiktos ar Berluskonī kungu. Paldies. Es jau esmu izskaidrojis šo jautājumu. Nav izteikts lūgums vai Berluskoni kungs nav izteicis lūgumu ierasties oficiālā vizītē Eiropas parlamentā, var gadīties, ka viņš rītdien būs Eiropas parlamentā. Varbūt, ka viņš būs šeit, varbūt, ka tā būs tikai tāda pieklājības vizīte, bet nav izteikts lūgums noturēt oficiālu tikšanos. Es gribētu to vēlreiz uzsvērt. Mēs rītdien uzņemsim arī Polijas prezidentu rīt pēcpusdienas būšu ļoti aizņemts, jo es tikšos ar mūsu viesi. Un man nebūs iespēju tikties ar vēl kādiem citiem cilvēkiem, piemēram, Itālijas premjerministru. Tāda ir tā situācija. Varbūt, dāmas un kungi, mēs varētu izbeigt šo diskusiju, jo es esmu pateicis jums visu, ko zinu šajā sakarībā. Kurš vēl vēlējās izteikties, lūdzu? Ļoti labi. Nu, tādā gadījumā mēs varam šo diskusiju beigt. E, Dāmas un kungi, ir vesela virkni paziņojumu, kurus es gribu jums nolasīt. Pēdējā plenāra sēde beidzās 7. jūlijā. Šīs plenāras sēdes protokolu, tāpat arī pieņemtos ziņojumus jūs varat saņemt. Ja nav komentāru, tad mēs uz